Okay, colleagues. Labi, kolēģi! Es tagad vēlētos sākt mūsu šās pēcpusdienas sēdi. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana, un tikai tad varēsim ķerties klāt tās izskatīšanai punktu pa punktam. Ja nevienam nav iebildumi, tad esam to pieņēmuši. Vēlētos tikai pateikt, ka darba kārtības eh, laiki ir nedaudz pamainīti, un eh, pat ne pamainīti, bet nedaudz uh, ietilpīgi. Tāpēc eh, iespējams, ka rītā mums būs eh, nedaudz ilgāka pauzīte, bet tas attiecās uz rītdienu, jo mums ir jāsaplāno un jāizskata pār par 200 grozījumiem, daudz būs kompromisu, bet kā jau es teicu, mēs deviņos rītā sākam, kā esam plānojuši, bet tad ar visu balsošanu redzēsim, cik ilgi tas prasīs. Nākamais darba kārtības punkts ir kārtība, kādā jāiesniedz jaunu vieglo automobīļu radīto CO2 emisiju samazināšanas mērķi 20. gadam. Mēs visi vēlamies samazināt CO2 izmešas tieši vieglajiem pasažieru automobīļiem. Un e, Gardija Zabala Rubiela vārds jums, referentkungs. Gracias, prezidente. E, eh, bo... Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu izteikties īsi un izskaidrot situāciju, kāda ir šobrīd. Kā jūs norādījat, ir divi atzinumi pār CO2 izmešiem, gan eh, vieglajiem eh, auto, gan smagajiem, un ah, par automobīļiem runājot, eh, ir gandrīz 80, par vieglajiem mazliet mazāk grozījumu, un tad, kad notika pirmās debatas par šiem atzinumiem, jau bija skaidrs, ka dažādu grupu nostājas ir atšķirīgas un atsevišķos gadījumos pat ļoti. Salīdzinājumā ar e, priekšlikumu un grūti savietojums. Taču mēs e, pagājušajā nedēļā, kad nu bija ēnu referents sanāksme, kur mēs mēģinām šīs nostājas tuvināt. Un pagājušajā nedēļā mēs skatījām kompromisa grozījumus, kurus es iesniedzu dažādām grupām. Un varētu sacīt, ka pastāvēja saskaņošanās un vienprātības princips, lai gan pēdējo dienu laikā ir atkal parādījušās jaunas nostājas un domstarpības, izprotot to, ka šīs debatas ir visai nozīmīgas un vēl jau vairāk sākotnējās nostājas bija visai tālas. Tāpēc mums kompromisa grozījumi simtprocentīgi nav saskaņoti. Un ceru, ka šo pēcpusdienu politisko grupu pārstāvji spēs eh, pab beigt noslīpēt šīs, es neteiktu detaļas, jo tās tomēr ir svarīgas lietas, bet cerams, ka uz rītdienu, kad notiks balsojums, tad mums jau kāda vienošanās būs. To es saku tāpēc, ka ja mēs vienošanos nepanāksim, būs ļoti žēl, ja mēs palaidīsim garā mm, iespēju jūs jau zināt, ka pēc būtības šeit strādā gan ITRE, gan ENVI, taču arī transporta komitejai ir atzinums un vajadzētu tikai saskaņot atsevišķus punktus, vēl aizvien sarežģītus, kāds mums ir ilgtermiņa mērķis Nu, norādīt mērķus, vai tas būtu indikatīvs vai nē, periodam pēc 2020. gada, un temats par superkredītiem. Manuprāt, par superkredītiem tika piedāvāts uh, alternatīvs uh, piedāvājums un varētu koriģēt to ņemot vērā vairāk reālo situāciju un palīdzēt nozarei sasniegt jaunos mērķus. Es domāju, ka tādā veidā priekšlikums būtu taisnīgāk, bet, diemžēl, atsevišķas politiskās grupas tā neuzskata, un vajadzēja meklēt vienošanos ar pārējiem, un tāpēc ir palikuši atsevišķas detaļas, pietiekami būtiskas, kas ir jāmēģina saskaņot, un es gribētu aicināt visiem pielikt pūliņus, saprotot to, ka Mums visiem ir atšķirīgas nostājas, es domāju, ka mēs varam nonākt pie vienošanās un tādā veidā ar sporta komitejas palīdzību uzlabot komisijas priekšlikumu un arī norādīt, ka ITRE komitejā, kur tāpat kā šeit politiskajām grupām bija e, atšķirīgi viedokļi, bet viņiem tomēr izdevās visām grupām mazliet piekāpjoties, iekļauties sarkanajās līnijās un prezentēt kompromisu grozījumu, kas varētu būt arī izmantojams mūsu komitejā. Tādējādi es ceru, ka mēs šo pēcpusdienu varēsim nonākt pie vienošanās un rīt likt uz balsojumu eh, šo atzinu mūsu komitejā. Paldies! Paldies! EPP grupas vārdā Florence Kungs lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Vispirms gribētu pateikties eh, referentei Ļoti patīkami bija ar viņu sadarboties, ja nevienmēr mums bija viens eh, viedoklis, bet um, galu galā mērķis bija taču panākt um, pareizo risinājumu gan videi, gan arī automašīnām. Un, eh, man nav iebildumi pret ātriem automobīļiem, bet tiem jābūt arī taupīgiem. Izteikšos diezgan īsi par kompromisiem. Pirmais kompromiss, to mēs ļoti labprāt atbalstīsim, referents kundze. Otrajā kompromisā mums ir zināms iebildes, tādu, kāds tas tagad ir noformulēts uz papīra, vēl nevaram atbalstīt, bet varbūt, ka vēl varam atrast tādu formulējumu, kas mums būtu pieņemamāks. Ja šie abi skaitļi būtu kā neobligāti, tas ir mans priekšlikums. To vienkārši gribēju piedāvāt, eh, lai censtos panākt eh, kopēju risinājumu. Man pat nebūtu labi, ja mēs eh, tā ļoti drosmīgi um, ietu un teiktu 65 šo skaitli uz 2020, jo tam visam ir jābūt sasniedzamam un aprēķināmam, un tāpēc es drīzāk gribētu paredzēt no līdz tādu kā koridoru. Uh, Uh, lai uh, varētu paredzēt tādu elastīgāku sistēmu, un to es atbalstītu. Bet galu galā to redzēsim vēl debašu noslēgumā. Trešais kompromiss, to mēs ļoti labprāt atbalstītu. Ja aiz šiem 2,5 gramiem varētu norādīt uh, gadā. Ceturto kompromisu ar testa ciklu to mēs pieņemam. Un piekto kompromisu ar dzīves ciklu, to mēs arī pieņemam. Tas pats attiecas patiesībā arī uz mikroautobusiem. To negribu visu atkārtot. Um, uz šīm vieglajām krāvas automašīnām. Līdz ar to arī gribētu nobeigt savu uzstāšanos. Uh, Šorīt uh, brauc no savu vēlēšanu apgabalu uz Briseli un dzirdēju reportāžu par jaunu pētījumu, kurā tika teikts, ka izēvielas, eh, tātad tās sadedzināmās izēvielas, kas eh, um, izmantojams automašīnās, nav nemaz tik liela apmērā krājumos, kā mēs domājām, un tāpēc ir pareizi prasīt taupīgas automašīnas, tas ir jādara ne tikai mūsu pašu dēļ, bet arī mūsu bērnu un mazbērnu dēļ, ja mēs gribam, lai viņi arī vēl var braukt ar automašīnām. Mums vajadzētu būt drosmīgiem, un tikai tad, ja būs šāda drosmīga, ambicioza likumdošana, tad mēs panāksim arī labs rezultātu praksē. Thank you, Mrs. Bilbao. Paldies, Bilbao kundze, Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Meisneris ir atbildīgs pār šo ziņojumu, bet tā kā viņš nevar ierasties, tad atskaitos viņu vietā. Pirmkārt, par atšķirībām oh, homoloģēšanā un CO2 ziņā. CO2 izmešie ir ierakstīti tehniskajā aprakstā. Un vieglajām automašīnām mērījumi notiek ar zināmos noteiktos apstākļos. Otrajā punktā attiecībā uz mērķiem 20. gadam. Meisners kundze uzskata, ka tiek piedāvāti mērķi starp 60 un 75 gramiem CO2 automašīnām un 115 viegliem krausauto. Komisija ir paredzējusi piedāvāt mērķus periodam pēc 20. gada 14. gadā. Meisners kundze skaidro, ka nevar atbalstīt kompromisu attiecībā uz mērķiem pēc 20. gadā, tāpēc, kā tiek noteikti e, e konkrēti kritēriji periodam pēc 25. 5. gadam ir jānosaka veidi, kā tiek sasniegti pirmkārt 20. gada mērķi. Tāpat arī 15. gada mērķi ir jāapspriež sīkāk likumdošanas priekšlikumā. Mērķiem pēc 15. gada tiek uzskatīts, ka vajadzētu ņemt vērā itri pieņemto kompromisu pagājušā nedēļā, kas guva eh, vairākumu atbalstu balsojumā, un visbeidzot par superkredītiem. Tāpat kā iepriekšējā punktā par mērķiem 2020 gribētu piedāvāt kompromisu, kāds tika panāks ITRE komitejā, norādot, ka 2,5 grami eh, ierobežojums attiecas uz katru gadu. Paldies! You, Taylor, the... Paldies, Tēlers kundze! Thanks. <clears throat> Sorry, thanks very much. Paldies, prieksēdētāji kungs, saka Tēlēr kungs. Un vēlētos arī pateikties referentē par ļoti labi padarīto darbu. Uh, Man tomēr ir zināmas eh, bažas, ka tas nebija labākais eh, ēnu referentu sanāksmes piemērs. Protams, es vēlētos uzteikt eh, referents centienus rast kopīgus pamatojumus un kopīgus platformas, un tomēr tā saucamie kompromisa grozījumi, vismaz daļa no tiem, pie tam tādi, kuros ir mana, kuri ir ar manu vārdu, uh, Es tomēr vēlētos pateikt, ka mans grozējums, kurš it kā ir iekļauts šajā kompromisa grozījumā, ir pilnīgi pretējs, tāpēc es vēlētos atsaukt savu vārdu no vairākiem kompromisa grozījumiem. Bet eh, runājot eh, vispār pēdējos 4-5 divās nedēļās eh, Volkswagens ir nācis klajā ar tā saucamo viena litra motora hibrīda automašīnu. Viena litra motors, kurā CO2 izmeši ir 24 mg uz 100 km, un iespējams, ka ražotāji iespējams vairāk nevarēs arī panākt. Mēs runājam par 95 gramiem uh, eh, aut autobusiem un pāri par 100 gramiem smagajām automašīnām. Domāju, ka regulējošajām iestādēm vajadzētu tomēr runāt par automobīļu ražotnes progresu. Sorry. Es uzskatu, ka tomēr vajadzētu piespiest automobīļu ražotājus kaut ko darīt un nevis tikai spiest viskonservatīvākos statistikas datus kā vidējo aromēt, ar, aritmētisko. Vēlētos pateikt, ka pēdējā laikā automobīļu ražotāji ir veikuši fantastiskas peļņas, un Mm, protams, mēs atbalstam referentu tajos punktos, kuros tas ir iespējams mūsu politiskajā grupā, be, politiskajā grupā bet no vairākiem kompromisiem savu vārdu tiesa gan atsaukšu. Paldies! Thank you, Mr. Taylor. Paldies, Tēler kungs! Es ceru, ka jums pienesīs kafiju, ko jūs vēlējāties. Vai kafijas eh, piedāvātājs varētu doties pie Tēlera kundze, Rozbaks kundze, lūdzu, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēģināšu runāt ļoti īsi. ECR politiskā grupa piekrīt referentes mērķiem, kuri ir samērā tālējoši, bet kā jau mēs dzirdējām, tie ir izpildāmi. Emisiju mērķiem to iedibināšanas galvenais nolūks ir samazināt CO2 izmešas līdz 20. gadam. Tāpēc mūsu politiskā grupa uzskata, ka mērķis līdz 20, pēc 25. gada to vajadzētu jau ietvert jaunā likumdošanas aktā. Runājot par tā saucamajiem testa cikliem, mūsu politiskā grupa e, vēlas tādus atbalstīt, jo uzskatām, ka tas nāks par labu patērētājam. Līdz ar to plaisa, kāda ir starp teorētiskajiem apsvērumiem un praktiskajiem novērojumiem, tomēr eksistē un vēlamies to samazināt. Un tomēr mūsu politiskā grupa iestājas periodu, lai sasniegtu šos mērķus, un mēs vēlētos, lai tāda tiktu piedāvāta ražotājiem. Thank you, Mr. Količek. Paldies, Količek, Liguī kungs. Zaslovo. Paldies saka Količaka kungs. Urvā, nejednodušījums. Goe NGL grupas vārdā. Runājot par CO2 izmešiem, tad, protams, mums kaut kas ir jādara, un tomēr mūsu paveiktajam ir jābūt virzītam uz to, lai tomēr izmainītu tos apstākļus, kas šobrīd, tos priekšnoteikums, kuri parādās ziņojumā. Mums ir jāstrādā arī ar vadītāju, ar automašīnu vadotājiem, jo mēs varam samazināt par 20% izmešas tikai tad, ja mēs izglītosim visu sabiedrību un ne, un tik, un ne tikai uzspried, uzspiedīsim kaut ko ražotājiem. Uh, Es domāju, ka lielā mērā no automobīļa tehniskajiem raksturlielumiem ir atkarīgs tas, ko mēs varam sagaidīt no ražotājiem. Piemēram, Francijā un arī citās valstīs automobīļu parks ir tik sliktā stāvoklī, ka šad tad redzot šādas mašīnas uz ceļiem, man rodas bažas, ka tās sabirs, sabirzīs pa, pa pīšļiem. Un, eh, protams, mums ir jāveido likumdošanas ietvars un eh, reālajā dzīvē to vienmēr noteiks mašīnu tehniskais stāvoklis un tehniskie parametri. Tāpēc domāju, ka mums uz to vairāk vajadzētu virzēt uzmanību, proti vairāk uzmanības vērst uz mašīnu tehnisko apskati, uz policijas pārbaudēm, kas būtu vērsts tieši uz tehnisku, mašīnu tehnisko stāvokli. Hibrīda mašīnas varētu būt viens no ceļiem, kā sasniegt mūsu izvirzītos mērķus. Cita alternatīva būtu jau daudz lielākas investīcijas prasoša, un proti mēs varētu pāriet, vai vismaz mēģināt pāriet uz elektri, elektromobīļu parku. Un trešā alternatīva, jeb trešā iespēja, ko mēs varētu pieprasīt un ko varētu darīt, būtu tā saucamās eh, ūdeņraža mašīnas. Tā ir viena joma, kas vēl nav sakārtu, kas vēl nav atrunāta, un visticamākais, ka nākotnē mēs redzēsim šādu mašīnu īpatsvaru palielināšanos. Piekrītu, ka šis ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs runājam par CO2 samazinā, samazināšanu vieglajos automobīļos, bet eh, neesam pilnīgi nemaz pieskārušies tam, kādas ir profesionālo smago autom, profesionālo šoferu darba apstākļi un darba nosacējumi. Es atbalstu šo ziņojumu, bet, kā jau teicu, par profesionālu šoferu darba situāciju mēs varam runāt citā likumdošanas aktā. Uh, Kā jau kolēģis teica, jā, ir vairāk kompromisu, kuros ir mans vārds, bet kurus pilnībā noraida. Paldies. Pisti Groša. Groša kungs, lūdzu. Jā, fin dank. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties referentei un mūsu ēnu referentam. Šis temats, protams, nav tas, kur mēs esam vadošā komiteja, kaut gan um, transporta politikas kontekstā mēs daudz esam par šo tēmatu runājuši. Mums vajadzētu apzināties, ka CO2 samazinājums uh, mums paliek prioritārs mērķis, bet tas, kā to sasniegt, protams, var tikt skatīt, skatīts atšķirīgi. Esam mācījušies jau no pagātnes, ka um, ar vienkārši labo gribu šie mērķi nevar tikt sasniegti. Līdz ar to šeit ir jārunā skaidru valodu. Protams, mums arī un daudziem citiem kolēģiem joprojām uh, fakts ir tāds, ka mēs saskaramies ar ļoti atšķirīgu informāciju. Proti, ka uh, vieni šādu tehnoloģiju apraksta kā pilnīgi nesasniedzam, neiespējam, un cits savukārt saka, ka pilnīgi reāli tas ir izdarāms. Un tāpēc mums kopīgi ir jāmeklē ceļš uz uh, uzlabojumiem. Mēs kā tautas partija uh, Um, gribu teikt, eh, kā jau Florence kungs to tikko izskaidroja, esam tādā šādā pozīcijā, un uh, mēs runājot par testa cikliem, um, esam uh, par to, lai patērētājs tiktu pareizi informēts, proti, lai būtu informācija arī par testu apstākļiem, lai patērētājiem būtu skaidra aina par to, kā tiek veikt šīs pārbaudas. Uh, kas tagad notiek, šķiet, ka tā informācija, ko saņem patērētājs, neatbilst uh, praksē uh, redzamajam. Kas attiec uz superkredītiem, tur mums arī ir zinām dažādi viedokļi, bet es nāku no valsts, uh, kur no aiz taupības tika um, atcelti stimuli. Uh, Bet nevajadzētu uh, par zemu novērtēt šādus stimulus, tie vai, tos vajadzētu arī turpmāk uzturēt spēkā, jo stimuli ir daudz labāki nekā sodi. Un tā es arī vērtēju šo superkredītu jautājumu, kas attiecas uz uh, laiku pēc 2020. gada. Šeit mums ir atšķirīgi viedokļi. Florence kungs jau izskaidroja, ka Daži uzskata, ka vajadzētu jau noteikt kaut ko pēc 20. gada, un citi savukārt uzskata, ka tas būtu jās, jādara 16. gadā. Es gribētu, lai mēs kā parlaments un tautas partija teiktu, ka uh, mums, tātad, lai mēs pateiktu nozarei, ka mēs pēc 20. gada arī noteiksim līdzīgus mērķus, iesim pa šo pašu ceļu, lai viņi zina, ka tas turpināsies. Un uh, ir tādas valsts kā Francija, Beļģija, Vācija, piemēram, kur uh, auto ražošanas nozare ir būtiska arī ekonomiskā kontekstā, un es domāju, ka tas, ko mēs šeit padarām uh, obligātu, ir, protams, jāskat arī kontekstā ar darba vietām, ar nozars uzturēšanu, un um, Eiropas Savienībai vajadzētu arī raidīt signālu, ka ne tikai transporta jomā ir nepieciešami šādi saistoži mērķi, uh, bet arī citās jomās, jo tad varētu ietaupīt vairāk CO2 izmešu. Bet gribētu tikai uzsvērt to, ka ja mēs eh, to, ko esam šeit sasnieguši, vēlamies arī uh, sasniegt eh, citās jomās, tad Eiropas Savienība noteikti sasniegt labākus uh, rezultātus nekā tagad. Mēs esam gatavi uz diskusijām par konkrētiem kompromisiem, mūsu ēnu referents jau par to runāja. Uh, un es eh, ceru, ka mēs arī atbilstoši panāksim spēcīgu transporta komitejas pozīciju. Paldies! Alka Drāvīkungs! Jā, dank u wel, voorzitter. Ik, ik hoor heel graag uh, mijn collega. Jā, paldies, priekšsādātāji. Man ir prieks, ka kolēģi ir par tīrākām automašīnām, bet eh, pēc vārdiem, protams, jāsako arī darbiem. Uh, Un šī te ļoti pragmātiskā pieeja, ko ir izvēlēsies mūsu referente, to vajadzētu arī ievērot. Šajā sarežģītajā jautājumā ir jārīkojas ļoti inteliģenti, un es tiešām ceru, ka mēs uh, transporta komitejā uh, raidīsim spēcīgu signālu, rodot plašu atbalstu uh, mūsu atzinumam referente izteic, izsaka priekšlikums tātad itra komitejai, un es ceru, ka tas būs iespējams. Pirmkārt, es piekrītu testa procedūrām šim te priekšlikumam, ka, tie, ka šīs procedūras ir eh, jāuzlabo, jāpielāgo. Un, eh, pār, un tātad ir jā, tam ir, tur ir jāparādās reāliem apstākļiem. Uh, Jautājums, protams, ir, eh, vai mums ir jāgaida līdz jaunā procedūra, pie kā tiek strādāts, eh, tiks pabeigta, lai mēs varētu dot kaut kādus signālus eh, autoražošanas nozarei. Par to mums, manuprāt, ir atšķirīgi viedokļi. Referentai izteica uh, labus priekšlikumus, nenosakot konkrētus mērķus, bet tādu kā koridoru no līdz, pie kā var turēties nozars pārstāvju, un tas arī iezīmē virzienu. Mēs zinām, ka jauna automašīna izstrāde uh, prasa laiku, un tāpēc mums ir jāspēj laicīgi pateikt nozarei, kādi ir mūsu ilgtermiņa mērķi Un ja mēs pagaidīsim, tātad gaidīsim, līdz būs jaunais testa cikls, varbūt nebūs pietiekama laika pielāgoties. Tāpēc es gribētu aicināt rūpīgi izskatīt kolēģis priekšlikumu un censties panākt kompromisu. Tātad īsumā gribu teikt, ka kā politiskā grupa mēs atbalstām referentes pieeju un ceram, ka ka rīt eh, visos šajos jautājumos varēsim panākt kompromisu. Protams, ka tas būs kaut kāds zelta vidusceļš, nebūs apmierināti ne zaļie, ne alde, ne arī droši vien tautas partija, bet ja mēs vēlamies tādu spēcīgu transporta komitejas pozīciju panākt, tad mums būs jāpiekāpjas. Merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentei par paveikto darbu. Maz atkāpe Eh, budžeta komitejā, piemēram, pierasts, ka ziņojuma skaitļiem ir vienkārši vispiekrīt vispārīgajiem mērķiem, bet tad, kad mēs sākam skaitīt gramus, mēnešus, gadus, tad tas viss kļūst sarežģītāk. Domāju, ka daudz ir pateikts, es atbalstu koordinatora Matija Groša viedokli ka ir jāmeklē līdzsvars starp tām dažādajām bažām, kas visas ir jāņem vērā, bet gribēju pasvītrot divas lietas. Uzskatu, ka 31. decembris 14. gads kā termiņš, lai iesniegtu specifiskus pētījumus, ir vienkārši nereāls, jo līdz nākošā gada beigām komisijai nebūs vēl rīcībā elementi un gatavi pētījumi, lai varētu runāt par situāciju līdz 20. gadam. Domāju, ka jādod vairāk laika, citādi man nav skaidrs, kā to varētu īstenot. Otra man piezīme ir tā, ka pastāv paradoks starp tiem, kuri aizstāv eh, augstāku mērķu samazinājumu kuri tajā pašā laikā nevēlas mudināt e, rūpniecību pielikt pūliņus. Un šajā sakarā būtu noderīgi, ka superkredīti drīzāk tiktu e, palielināti, nevis mazināt, ja mēs vēlamies elektro vai hibrīdu vai ūdeņraža auto un ierobežot uz, ar prēmiju 1,3 vai 20 tūkstošu gabaliem izstrādājumu, tādā veidā nozari nevarēs, eh, nevarēs mm, eh, veicināt un nevar vienlaicīgi gan zirgam, eh, zirgu bremzēt ar iemauktiem un spērt ar pātaku, lai skrien ātrāk, jo viņš nezinās, ko darīt. Un šobrīd piedāvātie skaitļi ir vienkārši smieklīgi. Domāju, ka ja mēs aizstāvam elektroauto, tad ir jāaizstāv e, eh, superkredīti priekšsēdētāji. No manas puses tas ir viss. Paldies. Liels paldies. Pirms dod vārdu komisijai, gribētu sveikt delegāciju no Frederika Iberga fonda no Vācijas Sirsnīgi sveicu jūs mūsu komitejas sanāksmē. Un es ceru, ka jums šis apmeklējums būs interesants. Golubjevskas kundze no komisijas lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es īsi atbildēšu uz trījiem galvenajiem aspektiem, kas šeit tika apspriesti. Tātad 2020 eh, mērķi pēc 2020. gada. Uh, tiešām ir e, fakts, ka nozarei vajadzētu spēt plānot ilgtermiņā, un tāpēc mēs mūsu priekšlikumā piedāvājam 14. gadu kā laiku, kad tiks pieņemti uh, rādītāji šim laikam jau notiek pētījumi attiecībā uz šo pārskatīšanu, tātad tas ir īstenojams, un um, ir e, jāatgādina, ka nozares plānošanas noteiktība ir ļoti būtiska. Uh, Iepriekšējā um, um, laikā pieņemtie 95 gadi ir um, panākuši būtisku samazinājumu. Tagad par testa ciklu. Komisija piekrīt, ka patērētāji ir pelnījuši precīzāku informāciju. Jaunā testēšanas procedūra ir paredzēta, ka tā tiks sākta 14. gadā un pilnībā tiks piemērota 17. gadā, sākot ar šo laiku, un uh, komisija negrib šo procesu kavēt, un parlaments uh, to jau prasīja pirms vairākiem gadiem, un arī citi to ir prasījuši, un tāpēc mēs uzskatām, ka tas ir jāpanāk pēc iespējas drīzāk. Un visbeidzot pat superkredītiem. Mēs redzam, ka um, ir grūti rast uh, stimulu Uh, lai uh, tirgu parādītos uh, zem emisiju automašīnas. Un šie priekšlikumi par superkredītiem, ko redzam uh, grozījumos, uh, tur nav iekļautas nekādas augstākās, zemākās roze, robežas vai pārtraukšanas priekšlikumi. Un uh, nav skaidrs, kā tas tiktu izmantots īstermiņā vai ilgtermiņā. Un šie priekšlikumi var būtiski vājināt mērķi. Uh, un mēs to esam uh, skaidrojuši darba dokumentā par šo jautājumu, kas tika izplatīts, un cerams, ka tas tiks izmantots balsto uh, jūsu diskusijās. Paldies, uh, referente. Sí, muchas gracias. Bueno, como... Paldies. Kā jūs redzējat no debatēm un kā jūs atsīja sākumā, ir atšķirīgas un pat ļoti atšķirīgas nostājas, un mēs varētu teikt, ka ir praktiski tik nostāju, cik deputāti šajā transporta komitejā. Un tie jautājumi, kuros visvairāk ir debašu, kā jau izskanēja, piemēram, superkredītu jautājums, mērķis pēc 20. gada, arī izskanēja homoloģēšana izmešiem un kā to visvairāk tuvināt realitāti šo es neizcēlu savā pirmajā runā, jo šeit mums ir kādi grozījumi un kompromisa grozījumi arī ir šajā sakarā paredzēti. Par eh, mērķiem pēc 25. gada. Domāju, ka nostājas ir visas aizstāvams un tās, kas izskanēja šeit, ir ar savu loģiku abas un tāpēc mans eh, atzinums būtu meklēt kādu centrālu pozīciju, jo ir tiesa, ka vēl aizvien ir daudz neskaidrību par to, kā attīstīsies jaunās tehnoloģijas attiecībā uz CO2 samazinājumu un tiek izstrādāts jauns izmēģinājums cikls, bet arī ir tiesa, ka ja mēs nenās, nesāksim jau tagad strādāt pie jauniem mērķiem 25. gadam, tad mēs varam pie tiem nonākt pārāk vēlu, jo autobūvs nozara. To pauda visi deputāti, ka tā ir nepieciešama vismaz septiņi eh, gadi vieglajiem un desmit gadi viegliem kravas auto. Tāpēc par 25. gadu runājot, autobūvas nozars sacīs, mēs nespējam vienkārši iestrādāt jaunās procedūras, lai varētu sasniegt nosprostos mērķus. Tāpēc uzskatu, ka mēs nevaram nosaukt tagad konkrētu skaitu, un es gribētu sākotnēji piedāvāt šo vēdekli, kas vairāk vai mazāk un ar visiem skaitiem, kas ir mūsu rīcībā, kā, ko mēs varētu paredzēt, starp 60 un 65 gramiem. Un man šķita svarīgi tas, ka mēs kā parlaments piešķirtu kādu virzienu un parādītu pirmkārt apņēmību mazināt CO2 apjomu, kā arī to ceļu, pa kuru iet autobūvis nozerei. Florence kungs šajā sakarā pauda priekšlikumu, kas varētu būt ļoti noderīgs un palīdzēt piešķirt šo te virzienu, kurā vēlamies doties. Un varētu vēl paust, ka šis ir atvērts mērķis, ka skaitļi nav e, saistoši, bet tomēr tas būtu nozīmīgs solis uz priekšu. Problēma ir tā, ka ja mēs visi paliekam pie sākotnējām pozīcijām. Poziciones un saprot, ka visos gadījumos tās ir grupu nostājas, tad mēs neko nevarēsim panākt. Tāpēc mums vajadzētu meklēt kādu kopsaucēju jo tas vienmēr ir labāk nekā palikt bez jebkādas vienošanās un palikt ar komisijas priekšlikumu, kādā tas bija sākotnēji. Tāpat arī par superkredītiem. Uzskatu, ka ir nozīmīgi piešķirt atbalstu autobūs nozarei, lai tā varētu turpināt pētniecības darbus, pārdot elektroautu un hibrīdauto. Un tāpēc uzskatu, ka šeit superkredītu ziņā mēs varētu rast vienošanos. Mēs varētu uh, norādīt, kā griesti būtu 2,5 grami katru gadu. Tas ir punkts, kurā varam vienoties, un datumi, kad tiek iesākti, kad tiek pabeigti superkredīti, arī pie tiem mēs varētu strādāt šodien pēcpusdienā, lai redzētu, vai rīt mēs panākam vienošanos. Daži komentāri Teilora kungam, ņemot vērā jū, to, ka jūsu grozījumi ir iekļauti kompromisi grozījumā Ehm, šeit ir kāda uztveres kļūda. Grozījumi, kas ir iekļauts zem kompromisa grozījuma, ne, tas nenozīmē, ka viss ir iekļauts kompromisa grozījumā, bet ir atsaucas to vai citu rindkopu. Uh, un vienos gadījumos ir zaļo priekšlikumu iekļauti, citos ne, bet mēs varam vienmēr identificēt, uz kuru ziņojuma daļu atsaucās eh, šie grozījumi. Un vēl viens komentārs Rikē kungam, bet to jau es sacīju sākumā par 31. decembri 14. gadā par šo datumu. Atsevišķos gadījumos tas ir pagarināts uz 15. gadu, jo mūsuprāt 14. gada decembris, lai gan pat komisija uzskata, ka tas ir paveicams, tomēr mūsuprāt tas datums ir pārāk tuvs šai dienai, un mēs to pabīdījām uz 15. gadu. Ir priekšlikumi 17. un 18. gadam, tomēr mūsuprāt tas jau būtu pārāk vēlu. Galvenokārt autobūs nozarē šoreiz lai tā spētu sagatavoties šiem mērķiem. Katrā gadījumā vēlreiz atkārtoju, ka esmu atvērta turpināt sarunas ar grupām un redzēsim, vai rīt mēs varam nonākt pie gala vienošanās, kurā skaidri norādīs, kāda ir transporta komitejas nostāja. Paldies! Atgādināšu deputātiem, ka balsojums ir paredzēts rīt un informēšu tikai, ka vidē Viduskomitejā um, balsojums paredzēts 24. un 25. aprīlī par viegliem auti, automašīnām un uh, par uh, viegliem kravas automašīnām ir 6. 7. mājas. Nākamais punkts ir uh, par mobilitāti. Tas ir Krāmerkunga ziņojums par Eiropas transporta tehnoloģiju stratēģijas izstrādi ilgspējīgas mobilitātes nodrošināšanai nākotnē. Thanks a lot. Liels paldies! Jā. Tas ir komisijas priekšlikums, uz kuru mēs kā parlaments reaģējam. Komisijas priekšlikums uh, ar uh, uh, pētniecības un inovācijas Eiropas mobilitātes nodrošināšana nākotnē, Eiropas transporta tehnoloģijas stratēģijas izstāde. Gribētu pateikties ēnu referentiem. Mums bija ļoti labas diskusijas un daudzi argumenti arī man palīdzēja iekļāvtos tos eh, priekšlikumā, eh, lai varam kopīgi strādāt. Ziņojumu esmu sadalījis eh, trijās galvenajās daļās. Tie ir galvenie principi pirmkārt, vispārīgie pasākumi un īpašie pasākumi. Gribu arī pateikt, ka komisijas priekšlikums ir ļoti labs, bet mēs zinām, ka uh, labākais ir labā ienaidnieks, un mēs kā parlaments, protams, vienmēr esam pārliecināti, ka uzlabojam ziņojums un nevis tos pasliktinām, un to arī redzēsim tad rezultātos, kādi tie būs. Vispirms par galvenajiem principiem. Pirmkārt, tas, ka vērtējot, mēs skatīsimies nevis uz konkrētu laika posmu, bet uz dzīves ciklu, piemēram, par elektroautomašīnām. Mēs zinām, ka tad, kad elektroautomašīna ir uz ceļa, tad nav emisiju, bet vai dzīves cikls tai ir labāks e, kā parastajām automašīnām, tas vēl nav zināms, un tāpēc tas ir jāizvērtē. Un nevar um, skatīt tikai vienu posmu, jāskat viss produktu dzīves cikls. Arī tehnoloģija neutralitāte ir ļoti svarīga, par to bijām viensprāts, lai mēs no sākuma jau neizvēlamies kaut ko konkrētu, jo te ir runa par pētniecību un inovācijām. Ja mēs visu jau zinātu, uh, tad eh, tas viss nebūtu vajadzīgs. Tātad eh, tehnoloģija neitrāls eh, princips. Mēs vēlamies arī, lai um, mazie un vidēji uzņēmumi varētu šeit piedalīties, ne tikai lielie koncerni. Tas ir svarīgi ne tikai ekonomiskā plānā svarīgi, bet arī tāpēc, ka uh, inovācijas bieži vien nāk no MVU. Es atceros uh, pirmos saules paneļus un jaunās uh, Eh, jau no svē, eh, pirmos vējģenerators sākotnēji tie bija cilvēki, kas to darīja mājās un vispār viņiem smējās, un pēc 30 gadiem tās ir nākotnes tehnoloģijas, un liels koncerns to nekad nebūtu darījis, nebūtu veids šīs investīcijas. Eh, MVU ir tie, kas veids šīs investīcijas, jo viņiem ir lielāka brīvība. Otrais svarīgais jautājums - vispārīgi pasākumi. Tur mums šķiet svarīgi uh, Uh, lai uh, mēs uzsvērtu to, cik svarīgi ir visi tehnoloģiskie jauninājumi, bet ar to vien nepietiks nākotnes mobilitātes risinājumos. Mums ir jāmaina arī nostāju, un tur ir visiem jāiesaistās, uh, kad viņi, tad, kad cilvēki brauc ar automašīnu, kā lieto sabiedrisko transportu, tas viss ir ļoti svarīgi. Svarīgi ir arī šī domāšana no durvīm līdz durvīm, nevis no uh, um, stacijas līdz stacijai. Šveicieši to ļoti labi risina, viņi pamatoja ar, uh, ar savu jauno gaitas dzelzceļu, ar uh, labākām savienojuma iespējām. Vācijā vēl nemaz tā domāt, domāts netiek, ne, nerunājot jau nemaz par rīkošanos. Šeit, es domāju, Vācijas dzelzceļu un uh, valdību, viņi par to nedomā tādā veidā. Tad par darba apstākļiem Minimālās algas ir svarīgas, vairāk kā 20 valstīs ir minimālā alga, monā valstī tādas vēl nav, bet es ceram, ceru, ka arī pēc uh, nākamajām vēlēšanām arī Vācijā tāda būs. Uh, dabas apstākļu izmantošana, saula, vējš, viļņi. Toreiz, kad sāka kāpt cenas, pat uh, tāljūras kuģniecība samazināja savu ātrumu, kuģi samazināja ātrumu, uh, tika veikti pat eksperimenti ar uh, burām, un daži par to smējās, bet uh, radās jauninājumi, kas ļāva ietaupīt uh, degvielu, un tas būtu jāņem vērā. Un trešais punkts par īpašajiem pasākumiem, šeit es runāju, protams, um, uh, iešana kājām un braukšana ar riteni. Uh, Eh, es to saku nevis tāpēc, ka es labprāt braucu ar riteni, bet es gribētu citēt šo te ļoti, ļoti konservatīvo Vācijas transporta ministru, kas nāk no Bavārijas, kurš eh, vienmēr tikai brauc ar eh, automašīnu, bet viņš teica, ka 90% no braucieniem, kas tiek veikti Vācijas pilsētās, ir īsāk par 6 kilometriem. Te mēs redzam, ko mēs varam izdarīt, eh, ejot ar kājām, braucot ar velospēdu. Un, uh, Amsterdamā 31% satiksmes ir eh, velosipēdu, un Kopenhāgena arī ir lielisks piemērs, un šajā virzienā mums ir jāiet. Kur mēs varam būt piemērs? Eiropas parlamentā, manuprāt, mēs esam vienīgais parlaments pasaulē, kur mums mūsu teritorijā ir uh, dzelzceļa stācija, mums ir tāda kā mobilitātes centrāla, mēs redzam, ko mēs eh, vēl varam šeit izdarīt, un ja vēl būtu tiešais, eh, eh, tiešais savienojums ar lidostu, tad vispār būtu ideāli, jo tad mēs varētu nebraukt ar mašīnu uz lidostu, bet ar dzelzceļu, un tas būtu trīsreiz ātrāk nekā ar automašīnām svarīgi ir arī, protams, runāt par ātrumietaupījumiem, ar, tātad ātrumierobežojumu, tur mēs varam samazināt um, negadījumu skaitu. Pirms 25 gadiem komisija jau pieteica, um, ieteica tātad padarīt 30 km stundā ātrumu ierobežojumu par normu pilsētās. Uh, Un noslēgumā gribētu sirsnīgi pateikties uh, referentiem, jo daudzas idejas, kas ir iekļautas uh, ziņojumā, ir tieši viņu ēnu referentu idejas, piemēram, uh, šī te samazinātā mobilitāte biļešu sistēmas un tas, ka Eiropas Savienībai ir jābūt eh, piemēram tajās jomās, kur esam jau daudz sasnieguši. Sirsnieks paldies par to pašu un um, par šo te darbu un uh, ceru uz jūsu komentāriem. E paldies, Kramerkungs, tagad Baha kungs no tautas partijas. Paldies, priekšsēdētāji. Pirker kunga vārdā, kurš šodien nevar ierasties un kur vārdā atvainojos, uh, nolasīšu viņa atzinumu tīra, droša un efektīva satiksme. Tas ir arī minēts Baltijā grāmatā, ņemot vērā klimata pārmaiņas un uh, transporta apjomu pieaugumu. Inovācijas ir ļoti nepieciešamas. No otras puses, satiksmes uh, negatīvā ietekmes cilvēkiem un vidi ir jāsamazina. Tā pašā laikā nedrīkst ierobežot individu personīgo mobilitāti un kaitēt ekonomikai. Uh, Eh, inovācijas, kas saudzē vīdi, eh, transporta jomā, būs īpaši svarīgas nākotnē. Eiropas stratēģija eh, transporta tehnoloģijām, tur jāņem vērā Baltās grāmatas prasības. Mērķim ir jābūt panākt pilnībā integrētu Mm, un savietojamu eh, transporta sistēmu gan precēm, gan cilvēkiem. Mūsu prioritātes būtu sekojošas risinājumi pilsētu mobilitātes kontekstā. 80% eiropiešu nākotnē dzīvos pilsētās, un šeit Eiropa ir milzu izaicinājumu priekšā. Eh, jaunajām tehnoloģijām šeit ir jāspēj dod jauni risinājumi. Otrakārt, trokšņa emisijas eh, ir jau pašā sākumā izstrādājot jaunas koncepcijas eh, jāņem vērā. Tādējādi eh, tiks veicināta akceptance iedzīvotāju vidū. Trešais punkts - alternatīvās zinēju sistēmas un inteliģentas eh, saziņas tehnoloģijas būs ļoti svarīgas tīrām un savienotām automašīnām. Uh, Tādējādi mēs ietāpīsim līdzekļus un arī laiku. Svarīgi ir arī, lai mm, šie, šīs jaunās sistēmas būtu lietotājiem draudzīgas. Piemēram, sistēmas, kas var tikt izmantotas jebkādās automašīnās, ir ļoti svarīgas. Tas ir gan iedzīvotājiem, gan uzņēmiem ļoti svarīgi. Uh, Mums ir jānovērš eh, tas, ka cilvēki nevar atrast eh, um, stāvvietas pilsētās. Tur ir jāievāš eh, jaunas tehnoloģijas. Un runājot par inteliģentām mobilitātes sistēmām, jādomā par efektīvām loģistikas ķēdēm, lai atvieglotu cilvēku dzīvi, un ir jādomā par kravu izsakošanas iespējām. Uh, Septītais punkts - tehnoloģijas, eh, tā sauktās login sistēmas, eh, no tā vajadzētu izvairīties, jo tas kavē inovācijas un neraisa jaunas idejas, var kavēt šādu ideju raisīšanu. Tāpēc uh, tehnoloģijas i, uh, uh neutralitāte ir ļoti svarīgs aspekts, lai veicinātu inovācijas. Un pēdējais punkts uh, - pētījuma rezultāti transporta jomā būtu labāk jāizmanto, lai varētu ieviest jaunus produktus tirgu un atbalstīt to ieviešanu. Ļoti svarīgi uh, punkti ir eh, tātad šī tehnoloģija neutralitāte, jāatbalsta arī vairāk MVU, un 16. punkts par informācijas, eh, maksāšanas un rezervācijas sistēmām. Vēlreiz paldies referentam par lielisko darbu. Thank you, Mr. Alkadrawi. Es nākošais savukārt Rāvīgungs no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties referentam par paveikto darbu un atvainoties kolēģi Liberatska eh, vietā, kurš strādā pie šī jautājuma, bet informēšu par sekojošo. Lielos vilcienos mēs varam pievienoties kolēģa Krāmer paustajiem priekšlikumiem, kuri liek uzsvaru uz MVU veicināšanu uz pārobežu risinājumiem, uz starpsavienojumiem, starpsavietojamībām, starp dažādiem transporta veidiem. Tāpat arī varētu vairāk skatīt sociālās dimensijas jautājumu. Kolēģis Liberāckis atbalsta arī jautājumu par trokšņemisijām. Mūsuprāt, tas ir nozīmīgs. Konkrētāk runājot par dzelzceļu, mums ir vairāki mērķi, un mēs vēlētos rīkoties, lai varētu attīstīt noturīgāku, ilglaicīgāku dzelzceļu, un vēlamies arī uzstāt uz Eiropas kuģošanu, satelīta navigācijas sistēmu. Un Tāpat ir jādomā par pasažieru komfortu ar jauno tehnoloģiju palīdzību. Citādi konkrēti šeit es domāju par MVU iespējām attīstīt veselu rindu dažādu aplikāciju, kas, piemēram, stiprinātu informācijas reālajā laikā vai kas atvieglotu nonākšanu no punktā uz punktu B ērtākā veidā tāpat informētu par turismu galamērķiem, par sabiedrisko ēdināšanu un tā tālāk. Tāpat arī varētu CO2 sakarā domāt, kāda ir mūsu loma šajā kontekstā un dot iespēju pilsonim īstenot savu izvēli vispareizākajā un labākajā veidā. Tāpat arī es domāju, ka vajadzētu likt uzsvaru uz eh, labāku pilsētvidas mo mobilitāti, jo vairākos gadījumos varētu izvairīties no transporta lietošanas, jo ļoti bieži pilsotā uh, personiskai mašana, mašīnā ir ļoti grūti atrast autostāvvietu. Un, ja viss būtu labāk organizēts, tad šis transporta veids pilsētā būtu mazāk vajadzīgs. Tāpat vairāk jādomā par visla, vislabākās informācijas apmaiņu citiem jautājumiem, un es domāju, ka mums būs iespēja nākt klajā ar grozījumu priekšlikumu, taču e, bez šaubām mēs esam uz viena viļņa garuma ar um, referentu. Nākošais runātājs Bilbao. Paldies, priekšsēdētāji, gribu pateikties um, referentam un mēs konstatējam, ka ir iestrādātas idejas, kas izskanēja pirmajās debatēs. Ir vairāki aspekti, kam es piekrītu. Tomēr vispārīgi, piemēram, pietrūkst atsauce uz to, ka mēs vēlamies veidot Eiropas transporta sistēmu, kas būtu konkrētspējīga un dzīvotspējīga. Un ļoti svarīgi ir iekļaut tos principus, ko mēs vēlamies parlamentā veidot, un tas viss balstoties uz inovācijām, investīcijām un dažādu spēlētāju koordināciju, lai mēs tik tiešām varētu strādāt un veicināt tādu transportu, kas ir tīrs, vidē draudzīgs, no vidas ziņā ilgspējīgs un kurš varētu palīdzēt radīt jaunas darba vietas, taiskaitā atbalstot MVU un arī sociālo inovāciju, kas it īpaši šobrīd krīzes laikā varētu prasīt tāds jaunus ekonomiskās izaugsmes eh, modeļus. Tāpat arī man pietrūkst atsauces uz rūpniecības nozari, jo runāt par inovācijām, investīcijām, spēlētāju koordināciju, jā, mēs veidojam transportu un sistēmas, kas ir eh, ilgspējīgs, tad mēs nedrīkstam atstāt novare, eh, no, novārtā rūpniecību, kas būs tikpat svarīga nākotnē. Tāpat arī mēs uzskatām, ka attiecībā uz MVU ir jāpalīdz ar mazāk birokrātijas, ar labāku piekļuvu finansējumam, un mums trīs jautājumi būtu jātīsta šajā aspektā - transporta starta, inter, starp savienojumi, intermodalitāte un interoperabilitāte. Šie trīs pasākumi dos iespēju mums veidot efektīvāku Eiropas transportu un, kā jau es sacīju, labāk integrētu ar lielāku efektivitāti, lielāku atdevi no katra eiro, ko mēs investēsim. Šajā sakarā Mēs iesniedzam dažus grozījumus un vēlos ziņot, ka attiecībā uz troksni piekrītam, ka ir jāveido transports, kas ir mazāk traucējošs, taču arī sa, jāņem vērā ir iepriekš eh, apspriestie ziņojumi. Tāpat arī mēs zinām, ka netiks pilnībā īstenots, eh, neti, nevar pilnībā likvidēt trokšņa līmeni, taču mums ir vēl šajā sakarā krietni daudz debašu nākotnē, un mums tomēr ir jādomā pār tādu ziņojumu, kurš, kurā mērķis ir jānosprauž nospraukt, nospraust, eh, ieņemt vadošo lomu pasaulē transporta ziņā. Paldies, Rozbaks kundze. Nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos Zīles kungu vietā, kurš nevarēja būt kopā ar mums šodien. Zīles kungs piekrot, ka izpēta un inovācija ir ārkārtīgi būtiski, lai varētu attīstīt jaunas tehnoloģijas un veidot daudzmadālu transportu un ņemt vērā vides. Uh, izaicinājums. Tāpat arī ir būtiski mainīt cilvēku rīcības modeļus un uzlabot apzināšanās līmeni, citiem vārdiem sakot, uzlabot transporta tehnoloģijas, infrastruktūras, daudzmodāls savienojums. Tie, tie nespēs darboties, ja cilvēki nebūs gatavi mainīt savus rīcības modeļus. Mēs atbalstām uh, tehnoloģiskās neutralitātes pieeju, jo Eiropas Savienības politikām ir jābūt neitrālam attiecībā uz alternatīvām tehnoloģijām. Tāpat arī e, piekrītam referentam, ka MBU aktivitātes ir vairāk jāatbalsta konkrēti ar labāku, vieglāku piekļuvu finansējumam un administratīvās nastas samazināšanu. Visbeidzot, Zīles kungs piepūst pie, piekrīt tam, ka integrēta informācija, integrēta biļešu rezervēšanas un maksājuma schēmas arī ir jātīsta. Tas jau vairāk kārt ir ap, apgalvots parlamentā. Un tik tiešām dažkārt pietrūkst labas plānošanas rīku, rezervācijas rīku ceļojumam organizēšanai. Ņemot vērā dažādu savienojumu skaitu. Zīles kungs vēlas pateikties Krāmerkungam par sagatavoto ziņojumu un cerīgi raukās uz labu sadarbību ar pārreferentu pāriem refer referentiem tuvākajā nākotnē. Paldies, paldies, nākošais runāts Količeks. Paldies, priekšsēdētājs. Tas prāvie několik drobnostī, které se dají doplnit a které... Redzu vairākus nelielus jautājumus, ko varētu pievienot um, ziņojumam, kas iespējams, ka um, tie tika palaisti garām, jo es labprāt uzaicinātu referendu savu pilsētu un parādīt, uh, kas notiek uh, riteņbraukšana vidē ar ļoti lielu augstumu atšķirību, bet eh, es, piemēram, tur pārvietojos ar velosipēdu. Tālāk par strādājošajiem un jautājums par viegliem kravas auto regulējums ir praktiski nēsošs par ātrumu ierobežojumu. Tas varētu ietekmēt negadījumu skaitu bet dažkārt, ja es braucu pārāk lēni, es kļūstu par šķērslu citiem, taču piekrūst regulāras apmācības eh, vadītājiem, jo ik viens, kurš eh, kļūst par profesionālu vadītāju, var izraisīt eh, negadījumu. Īsa apmācība tiem, kuri saņēmuši vadītāju tiesības 18 gadu vecumā. Man vairs nav 18, tomēr es domāju, ka e, šāda papildu apmācība būtu nepieciešama. Sabiedriskais transports un tā guvums, tas ir prioritārs jautājums un ārkārtīgi būtisks lielām pilsētām. Bet ir jāparedz īpašas joslas uh, sabiedriskiem transportam. Piemēram, eh, tas bija ļoti būtiski Prāgā plūdu laikā. Tāpat trokšņa samazināšana ir pieminēta, bet nav pieminēta iespēja reciklēt transporta veidus. Es aicinu jūs skatīt veidu, kā tiek pārstrādāts automašīnas. It īpaši tā ir problēma kuģiem, tāpēc mēs vairāk pieminējam to, ka kuģi eh, tiek eksportēti uz attīstības valstīm, kur tiek pabeigts melnais darbs tā vietā, lai mēs paši tiktu ar to galā. 19. pants. Komisija aicina turpmāk samazināt gaisa satiksmes radīto izmešu apjomu, bet es nedomāju, ka CO2 būtu tikai izmeši no gaisa satiksmes puses. Lielākā daļa izmešu tiek radīti degšā, sadegšanas procesos. Es šeit runāju par slāpekļu oksīdiem. Mēs visu laiku runājam par CO2, bet ir arī slāpekļu oksīdi. Un uh, Tas arī ir nozīmīgs jautājums. Un arī šis jautājums ir jāiekļau ziņojumā. Ziņojums ir ļoti būtisks un tāpat ir minēta MBU piekļuvitēs izspētē un attīstībai, un mēs nedrīkstam neņemt vērā nevienu daudzsološu ideju, kas ir uzskaitīta šeit kā jau tas izskanēja pirmīt, mums nav ilgatermiņa perspektīvas, mēs to meklējam. Un es gribu pateikties referentam. Paldies. Anīdī kungs no komisijas tagad. Thank you, Mr. Ch Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un vēlētos pateikties arī jūs komitējai un Krēmer kungam, kā arī ēnu referentiem par šo ziņojumu projektu. Izklausot debatēs, uzklausot debatēs izskanējušo, parādās četras būtiskākās tēmas, un to vēlētos no komisijas puses arī uzsvērt. Pirmais ir tas, cik svarīgi ir izmainīt transporta sektoru kopumā Eiropā ne tikai lai veicinātu konkurētspēju un jaunu darba vietu veidošanos, bet arī tāpēc, ka transports ir viena no būtiskākajām jomām, kurās inovācijas ir patīkami izvērst. Kā arī tāpēc, ka politika transporta jomā šobrīd tiek, sask tiek eh, sakārtota. Komisija ir sagatavojusi arī balto grāmatu, un eh, tas parādās arī patreizajā ziņojumā. Tāpēc vēlētos piebilst, ka burtiski pēdējās dienās runājot trialogu diskusijās par budžetu 2020, eh, būtiska vieta tika atvēlēta arī transportam un zinātnei, un šajās sarunās mēs nedrīkstam aizmirst transportu kā tādu. Vienlaicīgi ir vairāki kolēģi ar, eh, no parlamenta ir vairāk parlamenta deputāti, kuri vēlas eh, samazināt transporta sadaļu 2020 dokumentā. Nākamais, cik svarīgi ir savērpt kopā zinātnu un pētniecību un ražošanu autoražošanas Romā. Transporta jomā mums tas ir pietiekami veiksmīgi izdevies. Zinātne un pētniecība ir svarīgs instruments, kādā veidā jaunākos zinātnes datus savietot kopā ar uh, realitāti. Mēs varam pieminēt gan Cezāru, kas ir kopīgs Eiropas debesis projekts. Mums ir jārunā par konkrētām reālajā dzīvē īstenojamām iniciatīvām. Bet visa šīs politikas mēs īstenojam un izstrādājam tikai tāpēc, lai tās tiešām palīdzētu iedzīvotājiem. Un visbeidzot, tā saucamā tīrā transporta iniciatīva uh, Mēs esam ņēmuši vērā arī jaunāko tehnis, at attīstību tehnoloģiskajā jomā. Parādās visu laiku tirgu jauni automašīļu modeļi un parādās arī jauni pārvietošanās veidi un idejas. Trešais svarīgais mums ir arī referenta ieteiktajās rekomendācijās izvērtēt visus transporta jomas aspektus. Mums ir jārunā ne tikai par to, lai patreizējie transporta līdzekļi būtu energoekonomiskāki, ir jārunā arī par to, kā dažādot transporta jomu. Ziņojumā parādās e, tas, kā transporta sistēmu padarīt e, dinamiskāku. Ir svarīgi raudzīties arī uz to, kādā veidā uh, automašīnas savietot kopā ar infrastruktūru. Bieži vien mēs infrastruktūru skatām atsevišķi no transporta jomas, bet eh, šīs jomas jau, protams, ir saistītas. Tirgu parādoties jaunām automašīnām, ir jādomā arī par eh, tā saucamajām inteliģentajām transporta sistēmām un par loģistikas ķēdīti. Un visbeidzot, ciešāka integrācija starp dažādām pētniecības jomām. Pēdējais šajā nozarē notikušais eh, ir tā saucamais viedo pilsētu iniciatīvas modelis. Mēs mēģinam savērt kopā energo pētījums, urbānos pētījums un transporta pētījums. Vēl viens aspekts, ko vajadzētu pieminēt šā ziņojuma sakarā, ir tas, ka ir jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie rīki. Uh, Tādu mums ir pietiekami daudz, mums ir gan ļoti plaši un tālajoši ejoši projekti, kuros eh, tiek savietot kopā valsts un privātā iniciatīva, un referents ziņojumā jau piemina socioekonomiskos pētījumus, kurus arī ir svarīgi iet, ievērt transporta jomā. Tādējādi mums izdosies labāk atbilst un atbildēt tām prasībām, kuras parādās jaunu transporta līdzekļu palaišanas tirgu rezultātā. Prieksēdētāji kungs, šis ziņojums lielā mērā atbilst komisijas komunikē par transporta mērķiem, par pētniecības mērķiem. Šā gada otrajā pusē mēģināsim izstrādāt jau konkrētākus projektus, kas savīsies kopā ar apvārsnes 2020 mērķiem. Un, protams, jūsu komiteja arī būs būtisks spēlētājs šās teorijas izveidošanā. Jā, paldies. Vispirms par visiem komentāriem, saka Krāmer kungs, pieskaršos tikai dažiem, bet sākumā gribu pateikt, ka, protams, mums ir eh, apjomi ierobežams, tāpēc es nevarēju visu iekļaut ziņojumā, ko vēlējos. Eh, tad ir šis ierobežams, bet pēc tam jau ir iespēja iesniegt grozījums, arī mēs tādus iesniegsim, jo tādējādi mums ir iespēja pārsniegt šo ierobežojumu. Pirkerkungs par pilsētām, jā, tur arī tiešām ir lielākās problēmas, jo 70% emisiju, ne tikai CO2, bet arī citas emisijas, slāpekļa oksīds arī tik pieminēts, tās tieši rodās pilsētās, un tur arī ir lielākā iespēja šo problēmu risināt. Ja mēs to neatrisināsim pilsētās, mēs to neatrisināsim nekur, un tieši šajā virzienā ir jāiet. Berlīnē uh, eh, jau 18 gadus nav mainījušās uh, Uh, cenas par uh, automašīnas novietāšanu sabiedriskajā transportā. Tās ir cēlušās divas reizes, tātad te mēs arī esam perē, ejam pretējā virzienā. Ir jābūt taisnīgām cenām, godīgai konkurencei un jebkāda negodīga konkurence ir jāpārtrauc, kas attiecas uz dzinēju tehnoloģijām. Te gribu uzsvērt, ka tas ir svarīgs jautājums, bet mēs zinām arī, ka tā ir uh, viena no piecām problēmām, kas ir saistīta ar automašīnām pilsētās. Uh, Uh, troksni tas ietekmē tikai minimāli, tur uh, segums un riepas ir daudz svarīgāka. Uh, izmaksas, uh, nu, negadījumu skaits. Uh, mēs zinām, ka uh, 1600 eiro uz iedzīvotāju ir uh, subsīdijas automašīnu nozarei gadā. Un tā tālāk. Tātad mums ir uh, jārunā, protams, par uzlabotiem dzinējiem. Uh, Um, bet ir arī citi aspekti. Mums tomēr ir arī jāiet šajā virzienā, lai aizsargātu klimatu. Liberātska kungs, paldies uh, arī par sociālo dimensiju, kas tika uzsvērta. Mēs īsi to pieminējām, varbūt to var vēl labāk izdarīt. Es ar interesi gaidu grozījumus, mēs tur esam ļoti atvērti. Uh, troksnis tika pieminēts vairāk kārt. Un uh, Mēs eh, cīnāmies šeit par uzlabojumiem, un man ir liels prieks, ka tiešām arī citas grupas šo tēmatu pieminēja kā tā ļoti konkrēti, un tur mēs noteikti varēsim rast kompromisu, ko varēsim iekļaut arī kādā grozījumā. Bilbao kundze eh, vienā lietā tomēr nepiekrītu. Konkurētspēja un uh, šīs struktūras, uh, kas būtu īstenojams, mēs to atspoguļojām, bet varbūt, ka to var vēl precizēt un uzlabot. Varbūt ar grozījumu iesniegšanu mēs varētu rast kompromisus. Uh, Tātad eh, trīsreiz šis inter, eh, inter eh, starp savietojumība tātad un citas lietas. Un arī šī uh, Rosbaks kundas minētā Zīles kunga lieta par uh, biļetēm, to mēs arī iekļausim. Uh, Količek kungs, uh, Kalni un uh, mums tagad ir E, šie te e-bikes, uh, E velosipēdi. Uh, tie tagad attīstās ļoti plaši un uh, mēs uh, to atbalstām un uh, mēs tiešām redzam, ka uh, svarīgi, vai reljefs ir vai nav, un uh, tomēr es gribētu teikt, ka vislielākais uh, apvainojums velospēdistam ir, ja viņam uh, pūš pretī, ir pretvējuši un viņam ir jāstumj savus velospēdus, viņš nevar pabraukt. Vakar es turēju uh, runu un runāju par to, ka uh, runājot par negadījumiem, ir jāorientējas ne tikai uz upuriem, bet arī uz otru pusi. Un uh, jūs minējāt uh, otraizējo pārstrādi. Mums bija divas dienas velo Berlīna pasākums Berlīnē, Un uh, tur uh, bija izstādīti velosipēdi, ko uh, cilvēks bija uztaisījis no automašīnu detaļām, no vrakiem. Un viņš šīs detaļas izmantoja, lai uh, izgatavotu velosipēdus un tāpēc pilnīgi jums piekrītu, ka šeit ir jārunā par uh, reciklēšanu, bet šeit ir jārunā par visu produktu dzīves ciklu. Paldies komisijai par līdzdarbību, par šiem uh, priekšlikumiem, ieguldījumu Protams, um, lielu pētniecības pasākumu integrācija ir svarīga. Tātad šeit mums nav liels domstarpības, un es domāju, ka mēs varēsim panākt labu ziņojumu. Noslēgumā vēlreiz gribētu pateikties komisijai, eh, sekretariātam par atbalstu, maniem darbiniekiem un arī ēnu referentiem. Liels paldies! Thank you, Mr. Kramer. Paldies Kramerkungam! Atgādināšu deputātiem, ka grozījuma iesniegšanas e, termiņš ir 9. aprīlis. Transporta komitejā balsojums ir paredzēts 18. E, jūnijā. Tātad 9. aprīlis ir grozījuma iesniegšanas termiņš un 19. jūnijas balsojam. Nākamais darba kārtības punkts ir pastiprināt sadarbību starp Eiropas Savienību un Eiropas aeronavigācijas drošības organizāciju. Referents ir Količek kungs. Vārds jums lūdzu. Děkuji, eh, pane předsedo. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es uzskatu, ka eiro kontroles aktivitātes ir kas tāds, kas mums visiem vismaz kaut kādā mērā ir nācies saskarties ar to. Ir bijuši gadījumi, kad eh, mēs dzirdam pārmetums, ka tādā vai citādā distancē ir pārāk daudz noslogojums, un mūsu pieminētais Cezāra projekts arī būs ļoti svarīgs instruments. Esam runājuši arī ar kolēģi Jaržembovski par to, cik ārkārtīgi svarīgi būtu izveidot tādus kā pamatakmeņus un sadarbības tiltus starp Eiropas Savienību un Aeronavigācijas drošības organizāciju Un eh, pagātnē esam runājuši arī par to, cik svarīgi ir iedibināt un iestāties par to, lai aģentūrai būtu skaidri atrunāts mandāts un kompetents. Jo gaisa satiksmes pārvaldība ir ārkārtīgi svarīga un daudz, šaut, daudz šķautņaina, tā strauji attīstās un lielākajā daļā dalību valstu gaisa uzraudzība, izņemot Igauniju, ir Eirokontrolas eh, organizācijas ietvaros. Tāpēc savā ziņojumā vēlētos varbūt eh, uzsvērt to, kāda ir Eirokontrolas loma, kā tehnisko kritēriju izstrādes organizācijai, kādas būtu iespējamās sadarbības formas un mehānismi, un eh, vēlējos runāt arī par to, kādas varētu būt SES eh, e un Eirokontroles sadarbības jomas. Esmu to iekļāvis arī ziņojumā, bet patiesībā iespējas un alternatīvas mums ir divas. Pieņemt piedāvāto līgumu patreizajā teksta redakcijā vai, e, vai e, noraidīt to, un domāju, ka mums vajadzētu to pār, pārskatīt. Muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Kolčekungs, referentkungs. Var piekrist referente nospraustiem kritērijiem ir tiesa, ka parlamenta loma šajā brīdī ir ierobežot ar to, ka jāpasaka jā vai nē. Un, manuprāt, referentam ir taisnība, uzskatot, ka uh, vienošanās ir jāapstiprina. Kāpēc? Kādi iemesli īsumā izklāstīšu. Šeit ir runa par vienošanos, kas eh, pad, e, pastiprina sadarbības ar Eiropas Savienību un Eirokontroli un kas iekļauj dažādu sadarbības partneru e, etapus, kurš, kuri kopš 2003. gada ir uzlabojuši sinerģiju gaisa satiksmes jomā un drošību. Šī vienošanās izveido jaukto komiteju kas sanāk kopā reizi gadā, lai izvērtētu un analizētu mērķus, kuri tiek aprakstīti nolīgumā. Mērķi ir izveidot Eiropas gaisatiks pārvaldības tīklu, kas būtu ir pilnībā integrēts, uzlabotu uh, rentabilitātes, drošības līmeni, vides aizsardzību un kopumā dotu labu pilsoņiem un tīpaši pasažieriem. Bez tam ar šo vienošanos varētu dot impulsu Eiropas vienoto debesu pielietojumam, ņemot vērā arī visas saistītās politikas. Un piekrīt referentam, ka ir jāapstiprina šis, šī vienošanās. Mums vajadzētu apkopot un apvienot pūliņus attiecībā uz vienoto debesu pārvaldību un saskaņā ar 81. reglamentu pantu mūsu funkcija būtu teikt jā šim e, e, e, nolīgumam, ko es pilnībā atbalstu. Paldies, Laitfrīd, kungs nākošais. Paldies, priekšsēdāji, referenta kungs, godātie kolēģi. Es domāju, ka, ja mēs runājam par aviāciju, tad eh, jāapzinās, ka aviācija Eiropā droši vien piedar pie tām jomām, kas eh, visvairāk ir kopienas kompetencē, kur mums ir eh, kopējs tirgus, kopēja gaisa telpa, bet vēl nav pietiekami daudz iespēju reglamentēt kopējas mē, kopienas mērogā šos jautājumus. Uh, Un uh, tāpēc arī ir šie uh, centieni šajā virzienā, bet tie nav bijusi pietiekami veiksmīgi. Jautājums, kas tagad uh, ir uzdots, ir sekojoši. Vai šo nolīgumu vajadzētu atbalstīt? Un šis jautājums ir jāskat arī ņemot vērā manas iepriekš teikto. Un mēs, protams, varam diskutēt, kādas detaļas vajadzētu uzlabot un kur varētu likt cits uzsvarus. Uh, un uh, vienoto Eiropas debešu virzienā vajadzētu spērt plašākus soļus, bet tas nav mūsu uzdevums. Mums ir jāizsver, vai uh, mums šeit teikt jā vai nē. Un šeit gribētu pievienoties uh, referentam un iepriekšējiem runātājiem, Grandes Paskalkungam. Šeit galu galā mums vajadzētu balsot par un atbalstīt Količaka kunga ziņojumu tā tagadējā redakcijā. Paldies! Liktenberga. Paldies, Liktenbergers kundze! Jā, sirsnīgs paldies, priekšsādātāji! Būtībā es arī varu atbalstīt šo ziņojumu. Vienotās Eiropas debasis, tur netiek panākts progress, bet tas jau nav Eirokontrolu vainas dēļ. Uh, bet tās ir dalība valstis, kas uh, it kā ļoti labprāt uh, deklarē, ka tās ir par vienotiem Eiropas debesīm, bet uh, tad, kad ir runa par uh, to, ka viņi nebūs tā valsts, kurā atradīsies kāda konkrēta uh, reģiona centrs kontrols ziņā, tad viņiem pēkšņi ir iebildumi. Tātad ir šīs tendences Eiropā, ka tas viss tiek deklarēts un uh, skaļi par to tiek runāts, bet tad, kad nacionālās intereses, uh, lai arī kā viens tās definētu, varētu būt arī, piemēram, taupīšanas intereses, kas arī ir nacionālās intereses. Un tad, kad ir šīs nacionālās intereses, tad uh, tās uh, ļoti palēnina visu šo jautājumu risināšanu. Vienīgā lieta, kur man nedaudz uh, tomēr šķiet, ka jāliek lielāks uzsvars, tā ir pārklāšanās starp EASA un Eirokontrolu. Es uh, tiešām uh, nebūtu priecīga, ja tas viss uh, iet uz um, aeronavigācijas drošības organizācijas rēķina, jeb Eirokontrola rēķina, jo EASA um, jau tagad uh, um, ir tāds kā paralēla struktūra, un šeit man šķiet, ka pareizi būtu rīkoties tā, lai um, Eirokontrole arī šeit tiktu iesaistīta un visi kompetences jautājumi netiktu atrisināt par labu EASai. Kamēr ir šī te uh, paralēlā uh, struktūru. Fausters kundz, lūdzu. Thank you, Chairman. Thank you to the rapport. Iekšsēdētāji. Paldies! Jā, protams, mums ir jāsagārto šī joma un domāju, ka vajadzētu parakstīt šo nolīgumu. Es tikai vēlētos izteikt pāris komentārus. Lichtenbergens kundze to jau pie, eh, pieminēja, ka Eiro kontroli ir ārkārtīgi svarīga organizācija un gaisa plūsmas pārvaldībā šī kontrola ir veikusi ļoti būtisku uh, uzlabojumu. Runājot par kopīgām Eiropas debat, debesīm un arī par Cēzara programmu, tai vēl varbūt nav tehnoloģiski viss sakārtots, un tomēr mēs vēlamies to labāk argumentēt. Atcerēsimies, kas notika, kad Islandē izvirda vulkāns, un mēs vēlējāmies, lai Eiro kontrola daudz ātrāk pieņemtu lēmumus, un pārmetumu izskanēja daudz un dikt par to, ka ātra atbilde nav bijusi. Uh, Toreiz eh, pārmetumi tika vērsti pret Eirokontrolas ģenerālu direktoru. Tomēr vēlētos pieminēt šeit vēl vienu jautājumu un varbūt pajautāt atbildi komisijai. Protams, EASA ir jādod iespēja manevrēt un spēlēt tai atbilstošo lomu, un tomēr uh, jaunais ģenerāldirektors Patriks Kī, kurš atbildēja par Cezāra programmas īstenošanu, viņš sāks darboties šajā organizācijā septembrī. Un kas šobrīd no Patriks, kurš ir piedalījies šo jautājumu politikas sakārtošanā, šeit jau pieminēja viņa darbību Cezāra, viņš ir strādājis šajā jomā vairākus gadus un uzskata to par pozitīvu zīmi. Protams, arī tas, ko komisija gatavojas darīt. Uh, Mums vajadzētu raudzīties, lai nebūtu pārklāšanās. Mēs nedrīkstam visu laiku ļaut aģentūrām stīvēties par to, kurai deķīša daļa būs lielāka. Mēs nevēlamies, lai pienākumi pārklātos. Katrai aģentūrai un katrai organizācijai ir jādarbojas savu mandātu ietvaros. Uh, Tātad, eh, vai komisija varētu man dot atbildi par to, kas būs šajā specifiskajā komisijā un kas būs eh, apvienotajā komisijā? Un vēlētos pateikties arī referentam. Prieksēdētājs, paldies, un tagad no komisijas puses Baldvin kungs. Lūdzu. Thank you very much. Paldies! Es eh, tiešām runāšu ārkārtīgi īsi. Vēlētos pateikties gan referentam, gan arī visiem kolēģiem, kur izteicās par šo ziņojumu, kas ir rakstīts par ļoti svarīgu nolīgumu. Lichtenbergers kundzei un Fosters kundzei vēlētos atbildēt, ka mēs esam Eiro kontrolas fanu kluba karsti piekritēji. Un, protams, Eirokontrola, kura darbojās Davida Makmilena vadībā, arī mums ir tuva. Fosters kundzei vēlētos atbildēt, ka šeit mēs mēģinam panākt eh, to, lai tiešām izvairītos no pārklāšanās, pienākumu un izpildes pārklāšanās, un eiro kontrola tiek uzskatīta tehniskos un operacionālos terminos par vienu no svarīgākajām organizācijām, kuras veicina kopīgu Eiropas debešu īstenošanu. Tātad to loma ir skaidra. Uh, Jūs jautājāt, kas tad būs šajā apvienotajā komitejā. Tajā būs pārstāvi no komisijas, no Eirokontrols un no dalību valstīm. Protams, mums būs tiesības, ja nepieciešams, uzaicināt arī ekspertus padomu sniegšanai. Ir paredzēts, ka šī apvienotā komisija pirmo reizi tiksies aprīļa beigās, un jau pirmajā darba sēdē ir paredzēts parakstīt trīs uh, nolīguma pielikumus. Uh, Tātad, prieksēdētāji kungs, šis nolīgums visu laiku mainās un plūst, un mēs smagi strādāsim, lai šī nolīguma saturs visiem būtu skaidrs. Un būšu priecīgs un laimīgs, kad vien jūs vēlaties atskaitīties par to, kā strādā šī apvienotā komisija un ko mēs esam panākuši. Paldies! You, Paldies, Kolačaka kungs, vai jūs vēlētos kaut ko vēl piebilst? Uh, Paldies, prieksēdētāji kungs! Vēlētos pateikties e, visiem kolēģiem, kuri ir piedalījušies šajās debatēs. Vēlētos pateikties arī ar sadarbību ar manam asistentam, kurš ir sagatavojis šo ziņojumu, un nedomāju, ka šeit man būtu ilgāk vēl jāizmanto jūsu dārgais laiks ar saviem komentāriem. Es personīgi gribētos gribētu vairāk dzirdēt par Igauniju. Kāpēc Igaunija nav līgumslēdzēja puse eiro kontrolē? Kāpēc um, varbūt, ka Igaunijas gaisa telpa ir pārāk maza, lai tā vispār ieņemtos par šādas, šādu līgumu slēgšanu? Bet eh, Čehija arī mēģināja tādā veidā izvairīties no papildus naudas līdzekļu izlietošanas dažādiem līgumiem. Uh, Prieksēdētājs. Nē, protams, eh, jūs jau varat Eirokontrolē iestāties. Es arī nezinu, kāda ir situācija ar Igauniju. Vēlētos atgādināt godātajiem deputātiem, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 4. aprīlis, bet Šeit ir nepieciešama parlamenta piekrišana, un saskaņā ar reglamentu mēs pieņemam šo ziņojumu ar balsojumu, un grozījumu patiesībā nevar uz nolīgumu tikt iesniegt nekādu, tikai uz ziņojumu. 23. aprīlī ir paredzēts balsojums mūsu komitejā. Tādējādi esam izsmēluši šās dienas darba kārtību. Tiekamies rīt 9 no rīta uz balsošanu. Lūdzu, atcerieties paņemt līdzi savas balsošanas karteņas. Un tagad pabeidzam šīs dienas sēdi. Paldies visiem!